And Mr. Silva uh, is alive here, so... Yeah. Dear colleagues, please be seated so that we can start the... Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt darbu. Thank you very much.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 Atļaujiet man šodien sākt Ekon un Empel komitejas kopējo sēdi. Mums darba kārtībā ir tikai viens jautājums, un tādēļ es arī sākšu ar darba kārtības apstiprināšanu. Neredzu nekādus papildinājumus vai iebildumus, lūdzu pāriesim pie darba kārtības pirmā punkta. Mūsu programma ir viedokļu apmaiņa par gada izaugsmas pārskatu un brīdināšanas mehānismu ziņojumu ar komisijas viceprezidentu Valdu Dombrovski un komisiju komisāru ekonomikas un finanšu jautājumos Moskavīčī kungu. Es aizstāju Gutierī kungu, viņš ieradīsies nedaudz vēlāk vispirms. Dambrauska kungs un komisāra kungs, sveicam jūs šajā ekonomiskajā dialogā viedokļu apmaiņā par uh, gada izaugsmas pārskatu 2018. Uh, šis ir pirmais uh, solis uh, gada ciklā, un faktiski tas ir pārskata atbildības satvara elements, kas ir noteikts sešpakas regulā. Kad atbildīgie komisāri ierodas parlamenta atbildīgajās komitejās, lai izvērstu uh, dialogu par uh, gada izaugsmas pārskatu un tiktos ar pašinstīvas ziņojumu autoriem, kā arī apvienoto uh, nodarbinātības ziņojumu, uh, par ko ir atbildīga EMPL komiteja, lai tie tiktu pieņemti līdz pavasara sanāksmei uh, šo ziņojumu sagatavošanas kontekstā. Un gada izaugsmes pārskats aizstāja Eiropas pusgadu, eh, izklāstot Eiropas prioritātes tuvākajam gadam. Un kā tas bija pagājušajā gadā, to papildina arī rekomendācijas padomas rekomendācijām par ekonomisko politiku eiro uh, zonā, raugoties uz uh, attīstību Eiropas semestra laikā nacionālajā eh, līmenī eirozonā. Eh, un runāšanas laiku mēs tātad sadalīsim eh, starp vicepriekšprezidentu Dombrovskim komisāru Moskavīčī lūgtu abiem runātājiem nepārsniegt 15 minūšu limitu un tad sāksies jautājumu un atbilžu sēsija. Bet tagad nekavējoties došu vārdu Dombrovska kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījami Eiropas parlamenta deputāti. Kā jau tas tika izklāstīts iepriekš, Eiropas komisija pieņēma pagājušajā nedēļā šo te rudens pakotni, kas iezīmo, iezīmē e, 2018. gada pirmo pusgadu. Tas sastāv no gada izaugsmas pārskata, kas izklāsta sociāla-ekonomiskās politikas e, nākamajā pusgadā un brīdināšanas mehānismu, kas e, brīdina par e, līdzsvaru trūkumu, tālāk apvienotais nodarbinātības ziņojums, kas analizē situāciju dalībvalstīs ar nodarbinātību un politikas atbildes uz to, un politiskās vadlīnijas sociālo tiesību pīlārā rekomendācijas Eirozona zonai, kas nosaka nacionālās politikas veidošanu Eirozonas dalībvalstīs un atpoņpatsmit ziņojumi par uh, Eirozonas dalību valstīm un uh, tam visam uh, klāt nāk ievad izklāsts. Jāsaka, ka ekonomiskā izaugsme ir vislielākā pēdējo desmit gadu laikā, izaugsme ir visās dalībvalstīs, nodarbinātība ir sasniegusi rekorda augstus līmeņus. Un uh, savukārt bezdarbs ir sasniedzis gandrīz pirms krīzes līmeņus. Arī uzticība ir uh, vislielākā, kādu novērot pēdējos desmit gados uzlabojas publiskais finansējums un investīcijas. Tas parāda, ka mūsu stratēģijas, kas balstās uz trīs galvenajām uh, prioritātēm, uh, ir eh, sniegu, devušas eh, savus rezultātus, un mēs eh, tātad šīs te prioritātes varam atkal apstiprināt un palikt uz iezīmētā kursa un tikt galā ar atlikušiem izaicinājumiem. Atvesļošanās dažādās valstīs ir dažāda dažās valstīs vairāk ir jūtams krīzes ietekme, mm, bezdarba līmenis īpaši jauniešiem saglabājas augstā līmenī, arī valsts ārējā parāda līmenis ir augsts un eh, um, iezīmēs arī dažas vājās puses mūsu banku sistēmā. Bet atvesļošanās ir iespēja risināt šos neatrisinātos jautājumus, tā kā mums tie ir jāiz, uh, jāatrisina, lai veidotu eh, noturīgu ekonomiku, kas ir izturīgāk pret dažādiem eh, šokiem un jāstiprina spēju eh, uz šādiem šokiem un satricinājumiem atbildēt. Un izaugsme ir jānodrošina, tai ir jābūt iekļaujošai un mazāk attīstītām valstīm jātīstās ātrāk un uh, mēs koncentrējamies uz uh, godīgumu un uh, iekļaušanu. Vienlaicīgi arī produktivitātes eh, paaugstināšana ir svarīga, lai celtu labklājību, un tādēļ mums ir nepieciešams investēt ne tikai infrastruktūrā, bet arī eh, finanšu kapitālā eh, un zinātniskajā pētniecībā un izstrādē. Izaugsmas potenciāls ir jāpaukstina veicot struktūrālās reformas, bet eh, tādēļ ir eh, izglītības sistēmām jānodrošina tās prasmes un izglītība, kāda ir nepieciešama, lai atbilstu tirgus vajadzībām, kā arī sociālajai sistēmai eh, jānodrošina atbilstoša, atbilstoša labklājības līmenis cilvēkiem, kas ir vecākā gājuma. Dalībvalstīm savukārt ir pareizi jāatrisina makroekonomisko disbalansu situācijas. Praktiski korekcijas 2016. gadā ir notikušas visās dalībvalstīs, taču joprojām ir tādas, tādas jomas, kas rada bāžas, un valsts parāds saglabājas ļoti lielā, tomēr pietiekoši augstā līmenī, kas var apdraudēt izaugsmi. Mēs zinām, ka reformas prasa arī politisko kapitālu un eh, katrā ziņā var varbūt ietekmēt eh, noteiktas intereses, tam ir arī noteikts izmaksas budžetā un ir nepieciešami arī speciālisti, kas eh, var to atbilstoši īstenot. Tādēļ mēs arī esam izstrādājuši struktūrālo reformu programmu, lai varētu mm, sniegt mērķētu atbalstu dalību valstīm. Uh, kas e, īsteno e, struktūrālās reformas. Mēs jau atbalstām 15 dalību valstis e, par vairāk kā 150 reformu projektiem, un jaunajā periodā esam saņēmuši pār par 414 pieteikumiem no vairāk nekā 20 dalību valstīm, un tas arī norāda uz budžeta kapacitāti nākošajām gadām. Trešā prioritāte gada izaugsmas pārskatām ir atbildīga fiskālā politika. Uh, un dalībvalstis dažādās ekonomiskā cikla posmos atrāds, bet ir jāno, jāatrod pareizais līdzsvars, atbalstot izaugsmi un nodrošinot ilgspējīgu publisko finansējumu, samazinot augstu parāda līmeni. Uh, tai ir jāsaglabājas kā prioritātei, jāizpilda arī robi nodokļu politikā un jāveic arī labāk mērķēta nodokļu līdzekļu izlietošana. Lielu uzmanību mēs pievēršam arī sociālajiem jautājumiem un nodarbinātībai. Mūsu politiskās vadlīnijas balstās uz sociālo tiesību pīlāra, kas tika izziņots Gēteburgā sociālajā samitā pirms divām nedēļām, un es vēlētos īpaši uzteikt Rodrīgas kundze referenti no parlamenta, kas sniedz lielu atbalstu šai pakotnē. Tur ir ietverts nodarbinātības vadlīnijas un mūsu kopējais nodarbinātības ziņojums faktiski ir izveidojis arī jaunu rezultātu salīdzināšanas tabulu, kas balstās uz 14 galvenajiem indikatoriem. Tas mēra arī nacionālās politikas reformas un uh, salīdzināt tās ar uh, kopējām ambīcijām, kas izvirzītas pīlārā. Kas attiec uz rekomendācijām Eirozonā, tad uh, tiek aicināts veidot uh, re, tādas reformas, kas ir iekļaujošas, nodrošina konverģenci un aicina neitrālu uh, fiskālo situāciju, kas ir uh, saskaņā ar Eiropas uh, fiskālā fiskālajām normām saistībā ar uh, nodokļu politikas veidošanu dalību valstīs. Tāpat laikā mēs strādājam pie uh, monetārās savienības stiprināšanas un kapitāla savienības un banku savienības izveidas. Tuvākajos mēnešos nāksim klajā ar priekšlikumiem uh, par eh, starpvaldu, starpvaldību nolīgumiem, eh, lai varētu nodrošināt stabilitātu un pārvaldību Eiropas stabilitātes mehānismu ietvaros ESM eh, un starptautisko valūtas fonda sadarbību turpmākos krī, turpmāk krīžu labākā pārvaldībā, kā arī izklāstīt idejas par uh, eiro budžeta uh, pozīcijām, kas paredz palīdzību struktūrālajās reformās, dalīšanos pozitīvā pieredzē šis programmas realizācijā, instruments, kas atbalsta dalību valstīm adaptēt eiro, uh, un palīdzētu nodrošināt labklājību eh, eirozonā, kā arī fiskālās stabilitātes nodrošināšanu, kam piedāvājam dažādas opcijas maijā, piemēram, investīcija aizsardzības schēmu, jo eh, krīžu laikos tieši investīcijas ir tās, kas tiek apgrieztas visvairāk un no tā cieši attīstība. Tālāk eh, bezdarba apdrošināšanas schēma Eiropas līmenī, bet uh, ir jāstiprina uh, Eiropas uh, skalā ar arhitektūra, bet tas neaizstāja politiku nepieciešamību uh, dalību valstīs un konverģences sākas dalību valstu līmenī, un šeit jau savukārt sāk darboties Eiropas pusgada principi. Lielas paldies priekšstādātāju vietnieku par jūsu ievadvārdiem, un tagad došu vārdu komisaram Skovicī kungam. Paldies priekšstādātāju Dāmas un kungi, deputāti, esmu priecīgs, ka šodien var piedalīties kopā ar valdi Dombrovski jaunajā šajā dialogu sadaļā, kas ir ļoti svarīgs šis dialogs mūsu ekonomikas pusgada kontekstā. Mēs esam, mēs esam ņēmuši vērā diskusijas ar parlamentu, ar padomu ar eh, nacionālu parlamentiem, ar sociālu partneriem. Tātad es ceru, ka šis parlaments, eh, šis, eh, šī pakotņa ir arī jūsējā, jūs skatījumā. Pavisam nesen mēs paziņojam, ka um, sociālajā, jā, sociālās tiesības Gēteburgas samitā ir ļoti svarīgas, tas ir mūsu kodols, un tad tika mm, izklāstīta pakotne par uh, ekonomiskās savienības, monetārās savienības padziļināšanu. Es pastāstīšu par šo 2018. gada uh, rudens pakotne prioritāte ir panākt to, lai, kriori, lai izaugsme, uh, kura ir novērojama daudzās dalībvalstīs, būtu ilgspējīga un nākt par labu visiem mūsu ambīciju. Nav vienkārši panākt izaugsmi, bet panākt tādu izaugsmi, kas ir iekļaujoša. Mūsu pakotne, mūsu skatījumā sniedz in instrumentus, lai izpildītu šo, lai stātos pretī šim izaicinājumam. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu par brīdināšanas mehānismu. Tur ir uzskaitīta vesela virkne makroekonomikas instrumentu. Sāksim ar labajām ziņām, kas apstiprina to. Ekonomiskā situācija uzlabojas, tas arī ļauj novērst daudzas eh, līdzsvar trūkums. Daudzām valstīm, eh, kurām ir eh, vajadzīgs šis padziļinā, šī ir vajadzīga šī padziļinātā analīze, ir samazinājies, tas ir tagad 12. Un mēs secinājām, ka Somijā vairs nav uh, uh, līdzsvar trūkums un tā, tā tagad valsts ir mazāk. Uh, taču ziņojumā. Uh, arī uh, parādīti izaicinājumi. Trīs tādi pavisam ir. Tātad dažās, dažās dalībvalstīs ir paaugstināts valsts uh, parāds, tas arī samazina investīcijas pirms. Uh, ir jāsamazina ārējā parāda samazinājums, ārējā parāda apjoms. Mēs tad ierosinām, lai 12 valstīs eh, būtu padziļinātā analīze 2018. gadā, un tās ir valstis tādas kā Vācija, Bulgārija, Kipra, Horvātija, Spānija, Francija, Īrija, Itālija, Nīderlanda, Portugāla, Slovenija un Zviedrija. Attiecībot citām valstīm mēs neuzskatām, ka padziļināta analīze pat labi ir vajadzīga, mēs ar vienu esam modri, jo ziņojumā ir identificēts dažas problēmas, ir nekustamā īpašuma cenas īpaši pieaugušas un e, dažās valstīs un citās ir pieaudzis darba spēka izmaksas. Ir vairāk pūļu jāveltī tajās valstīs, kurās ir palielināts e, tekošā mm, balansa palielināt tekošā balansa e, pārpalikuma summa. Un uh, tādām valstīm ir jāizmanto pārpalikums, lai atbalstītu ier, iekšējo pieprasījumu un arī veicinātu investīcijas. Tas viss Eirozonas eh, interesēs. Komisija igada pārskata ietvaros 2018. gada februārī piedāl, piedāvās mm, rekomendācijas eh, ka, katrai valstī atsevišķi. Daži vārdi runājot par pašu Eirozonas ekonomiku. Pirmo reizi šogad mūsu rekomendācijas aicina dalībvalstis stiprināt savus centienus, apkarojot eh, fiskālo uh, plānošanas optimizāciju. Es par to tikai priecājos. Es varu mm, būt gandrīz par, ka jūsu institūcija ir īpaši aktīva nodokļu jomā. Daudz no jums piedalāties Panamas dokumentu komitejā. Eh, mm, mēs iedvesmojamies no jūsu rīcības. Jums ir labi pazīstams, kas liks uz spēles. Un līdz ar to Eh, tas ir jāizmanto semestra, Eiropas semestra procedūra ietveros. Eh, dalībvalsts budžets nav uh, atdalāms no dalībvalsts nodokļu joms. Mūsu pilsoņi nesapriet, kāpēc uh, Viņiem pieprasa sagatavoties globalizācijas izaicinājumiem un tehnoloģiskām pārmaiņām, bet uh, tiek pievērsts acis uz uh, tādiem gadiem, kad ieņēmumi nenonāk valsts budžetā. Tāpēc būtības daži komentāri. Pirmkārt, uh, komisija ir ieteikusi vispārēju budžeta orientāciju, kas būtu neitrāla visai Eirozonai, jo mēs uzskatām, ka izaugsmēji tagad ir vajadzīgs mazāks budžeta atbalsts kā pērngad. Un tad, kad budžets būs pavisam nostiprināts, tad varēsim iztikt pavisam bez eh, šī atbalsta. Mēs iestājāmies par politiku, kas atbalsta iesaistošu izaugsmi. Mēs aicinām dalību valstis veicināt savu ražīgumu un pielāgoties reformām, kas veicina darbvietu izveidi un piekļūdu darba tirgumu. Mēs aicinām visas dalību valstis palielināt savu ražīgumu un veicināt kvalitatīvu darbvietu izveidi, piekļuvu darba tirgumu, kas atbalsta sociālo aizsardzību un iekļautību. Mēs aicinām tos, kam ir takošā balansa deficīts vai arī ārējais parāds darīt visu, kas to spēkos, lai palielinātu konkurēt spēju. Neviens nevar būt uh, apmierināts par tādu viduvēju situāciju un runāt par brīdināšanas mehānismu, mēs aicinām tās valstis, kurām ir pārāk liela tekošā konta mm, pārsniegumi, palielināt savu iekšējo izaugsmi un palielinot pieprasījumu, ārējo pieprasījumu. Izaugsme tagad ir augstāka, nu jau veselu, kā tā bijis desmit gadu periodā, un tiem, kam ir palielināts parāds, uh, tām valstīm jādara viss, lai izbrīvētu nodokļu jomu, lai tā, tur varētu notikt investīcijas. Un tiem, kam ir izaicinājumi um, uh, otrajā apmaiņa, preču apmaiņa daļā, tiem ir uh, jādomā par nacionāliem budžetiem. Paldies par uzmanību un, protams, es esmu gatavs uh, kopā ar valdi atbildēt uh, uz visiem jūsu jautājumiem, katrā ziņā uz visiem tiem jautājumiem, uz kuriem man būs atbildi. Paldies! Liels paldies, komisār kungs! Tad liels paldies jums abiem par jūsu ievadvārdiem un paldies, ka ievērojāt jūs runājāt vēlēto laiku. Tad tagad pirmajā dialogu kārtā aicināšu ekon ekonomikas uh, komitejas un nodarbinātības komitejas igada izaugsmes uh, ziņojuma uh, ref referents. Petros Reiva no SND aizstās orģinālo referentu, jo viņš ir, viņš ir slimnīcā. Jūs rīcībā trīs minūtes. Komisioners. Eh, labvakar, godātie kolēģi, labvakar, godātie komisāri. Es eh, referentu un savas grupas vārdā vispirms vēlētos pateikties eh, par šo dialogu starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs, lai veicinātu demokrātiskāku Eiropas pusgadu un tādējādi arī Eirozonas labāku un veselīgāku ekonomisko politiku. Un, eh, protams, mūs priecē ekonomisko rezultātu uzlabošanās Eirozonā, un mēs ļoti augstu novērtējam arī to, ka tā saucamās trīsstūra veida investīcijas struktūrālajās reformās un arī struktūrālā politika šķiet eh, sniedz jau savus rezultātus. Un tomēr mana politiskā grupa vēlētos uzsvērt to, ka Savos ievadvārdos jūs pieminējāt papildus pasākumu nepieciešamību, tādu pasākumu nepieciešamību, kas piesaistītu investīcijas un palielinātu ekonomisko izaugsmi. Un pārāka lielā mērā balstīties uz monetāro politiku vien ar to nepietiks nākotnē. Patiesībā otrādi mums vajadzētu saredzēt izmaiņas monetārajā politikā un tādas īstenot tuvākajā nākotnē. Tāpēc mums ir nepieciešama fiskālā poli politika, kas būtu nesošā un balstošā. Jūs pieminējāt arī demogrāfiskos rādītājus, un es nezinu, vai ambīcijas šajā jomā ir tikpat akūtas kā iepriekšējās bet uh, fiskālie pasākumi 18. gadā šķiet saglabāsies neitrālā līmenī, un, manuprāt, šāds priekšlikums ir nedz tikai pārsteidzošs, tas ir arī pārsteidzoši negatīvs. Kāpēc? Komisija pērn ierosināja tieši pretēju pasākumu kopumu. Mēr, mērena fiskālās politikas ekspansija. Patiesībā Eiropas komisija, ņemot vērā zemo ekonomisko izaugsmi, vēlējās uh, eirozonā fiskālo pieaugumu, un tomēr šobrīd komisija jau atbalsta 0,25% eh, pieaugumu eirozonā un arī 17. gadam to uzskata par nepieciešamu. Uh, Es vēlētos pajautāt, vai tiešām izmaiņas ekonomiskajā situācijā ir par pamatu politiskās nostājas maiņai Eiropas komisijā. Jo šobrīd Eiropas komisija vēlas redzēt neitrālāku fiskālo politiku 17. gadā un arī 18. gadā. Un tas būtu mans pirmais jautājums. Vēl vēlētos nedaudz pakavēties arī pie tā, ka mēs e, uzteicam un atbalstam to, ka komisija atkārtoti griežas pie tām dalību valstīm, kurās ir fiskālā kapacitāte, tām ir daudz vairāk jādarbojas e, Eiropas ekonomikas atvesaļošanā un uh, tādā būstēšanā, un tomēr šķiet, ka šīs valstis neieklausās komisijas teiktajā. Tad mans jautājums, ko komisija grasās darīt, ko tā var darīt, lai šīs rekomendācijas, kas ir tik ļoti svarīgas ekonomiskajai izaugsmai, tiktu izpildītas. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies par konkrētajiem jautājumiem. Un tagad Empel referents Kristofs Hedmans, trīs minūtes, lūdzu vārds jums. Paldies! Prieksēdētāja kungs, dāmas un kungi, komisāra kungi, mēs eh, ziņojam par EGS. Redzējām komisijas nopublicēt, un šķiet, ka ekonomiskā atvesaļošanās turpinās, nodarbinātības skaitļi pieaug un nabadzības rādītāji krītās. Uh, Un tomēr uzreiz vēlētos pateikt, ka visās valstīs eh, tik rožaini skaitļi nav. Par nodarbinātību runājot, eh, skaitļi ir pacelājoši, un tomēr jauniešu bezdarbs ir vai prātīgi augstos ciparos un domāju, ka tai vajadzētu būt vienai no komisijas prioritātēm un dalību valstu prioritātēm tuvākajos gados jaunu cilvēku, tā tad jaunu cilvēku nodarbinātības iniciatīva. Man ir konkrēts jautājums, kā komisija konkrēti atbalstīs dalību valstis, atbalstot dažādas apmācības sistēmas un izglītības jomu dalību valstīs. Ir arī digitālo prasmju trūkums, arī jaunu cilvēku vidū, un kaut arī darba vietu var būt brīvu, ir nevienmēr piedāvājums atbilst piedāvājumam. Un tagad konkrēts jautājums. Eiropas Savienībā šķiet sāk pietrūkt darba roku, un tomēr uzņēmumi, kuri e, ziņo, ka trūks strādājošo, uzskata, ka tas ir viens no bremzējošajiem faktoriem, kas um, kavē Eiropas ekonomisko izaugsmu, un tomēr ir arī tādas jomas, kur bezdarbs ir milzīgs. Un kā jūs domājat atbalstīt um, abas puses un kādus pasākums īstenot? runājot par darba tirgu, runa iet ne tikai par darba devēja darba tirgu, bet ir jārunā arī par strādājošiem, par darba ņēmējiem. Uh, Lai samazinātu bezdarbu, ir nepieciešams īstenot struktūrālās reformas un ir jāaizvāc visi šķēršļi un barjeras, kas e, šobrīd vēl ir ceļā jaunu darba vietu radīšanai. Un ir jādomā plašāk, digitālāk. Pie tam es domāju, ka ne tikai FC, bet arī struktūra fondiem un citiem fondiem tos ir jāizmanto. Šobrīd tas nenotiek pietiekamā apjomā. Uh, jo šā finansējuma efektivitāte ir pierādījusies praksē, un šis finansējums var ļaut izvairīties no pārāk lielām ekonomiskām plaisām. Tagad par demogrāfiju. Eiropas Savienības dalību valstīs atšķirības ir būtiskas demografiskajā sadalījumā un vēlētos griezties pie komisijas ar lūgumu īstenot holistisku pieeju. Uh, bet eh, tam ir nepieciešama mērtiecīga sociālā politika, kas savukārt sevī ietver darba un privātās dzīves eh, izlīdzsvarošanu, un tas attiecās īpaši uz vecāku gada gājumu cilvēkiem. Kā ir ar daļlaika iespējām strādāt? Tas Eiropā netiek pietiekami plaši izmantots, un iespējams, ka vajadzētu radīt arī jaunu infrastruktūru, un publiskais privātais partnerīgums arī svarīgi. Un tagad astoņas minūtes došu vārdu godātajiem komisāriem, un pirmajam viceprezidentam Dombrovska kungam dod vārdu. Paldies! Paldies, prieksēdētāja kungs! Paldies visiem, kas uzdev man jautājumus! Pirmām kārtām par ekonomisko politiku kopumā un tās prioritātēm. Un tas arī ir bijis mūsu novērtējums, ka investīciju mikslis, struktūrālās reformas un fiskālā atbildība beidzot sāk sniegt savus augļus. Un par investīcijām runājot, investīcijas tā kā sāk atmaksāties, ja dod savus augļus tikai pēdējā gada divu laikā. Līdz ar to vēl ir nepieciešams daudz darba, lai investīcijas mēs piesaistītu vairāk. Iniciatīvas gan no Eiropas Strateģisko investīciju fonda, gan, un te vēlētos tikai apstiprināt to, kas jau izskanēja, ka Eiropas struktūrālai fondi spēlē būtisku lomu investīciju piesaistē un stiprināšanā. Uh, jo tas eh, nodrošina to, lai uzņēmēji darbības vide piesaistītu privātās investīcijas. Par monetāro politiku runājot, vispārējos vilcienos ieskicējot eirozonas fiskālā situācija ir tāda, ka mēs iesakām neitrālu fiskālo politiku, lai būtu salīdzsvarota no vienas puses ekonomiskā izauguma atbalsts un no otras puses publisko finansējumu sakārtošana, īpaši tas attiec uz valstīm, kurās ir ļoti augsts um, aizņēmuma un parāda līmenis. Un pērn, kad um, fiskālie pasākumi tādi strikti šķita adekvāti, bet ekonomiskā izaugsme turpinājās un ja mēs strikt pastiprināsim fiskālos pasākumus, uh, tad patreizējā situācijā, kad mēs esam paaugstinājuši ekonomiskās izaugsmes procentu prognozes, mēs uzskatām, ka neitrāli fiskālie pasākumi ir visadekvātākie, kas atbilst Eiropas fiskālajai situācijai. Un tas arī ir atspoguļots dažādos komisijas komunikē. Man tika uzdot vairāk jautājumu arī par atbalstu nodarbinātībai, īpaši jauniešu vidū. Un um, jūs noteikti atminaties, tā bija viena no komisijas pirmajām iniciatīvām sagatavot jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, kas citos vārdos ir pazīstama kā jauniešu nodarbinātības garantija. Jūs man uzdevāt jautājumu, kā var stiprināt saikni starp darba tirgus vajadzībām un izglītības sistēmu, un tā ir mūsu jaunā piedāvātā jauno prasmju darbkārtība, kas tieši raugās uz to, lai izglītības sistēma sagatavotu tādus speciālistus, kāda ir nepieciešama darba tirgumu. Un Jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka mēs šobrīd eh, strādājam, lai īstenotu dažādas prasmi, in, prasmi darbkārtībā ierakstītās iniciatīvas. Tieši pagājušajā nedēļā mēs par šīm iniciatīvām runājām un par to īstenošanu tāpat. Visbeidzot, jautājums starp neatbilstību bezdarba un darba vietu neatbilstībā. Tātad šī neatbilstība no vienas puses ir struktūrālas dabas, un arī šeit mēs ceram, ka mūsu piedāvātā prasmju darbkārtība varēs dot savu artavu, un otrs aspekts ir geogrāfiskais. Arī šeit eh, komisija domā, kā palielināt darba spēka mobilitāti, bet eh, šajā aspektā ir jāatceras, ka nedrīkstam pieļaut jauniešu aizplūšanu no tādas vai citas valsts, un arī smadzaņu aizplūšanu nedrīkst pieļaut, jo ja no kāda reģiona vai rajona aizplūst cilvēki, labi jau tas gala beigās nav. Prieksēdētājs, paldies, un tagad dod vārdu Moskvicikungam. Euh, Atgriežos pie tā plašākā jautājuma. Jā, situācija ir lielā mērā mainījusies kopš pagājušā gada. Pagājušā gada mēs aplēsim, ka ir e, uzskatījām, ka ir nepieciešams atbalstīt izaugsmi, jo tā vēl bija nestabila, tā trausla. Turklāt mums bija iespējas, ka tā ir jāpadara izturīga ar ievērojumu fiskālo atbalstu. Tāpēc mēs komisiju pieņēmām eh, pozitīvu eh, nostāju 0,5%. Pirmkārt, padom to nepieņēma Eirogrupa un beigās padome minēja savu visumā neitrālo fiskālo nostāju. Nu, īstenībā mums bija taisi, jo agregātā fiskālā nostāja pret eiro bija nedaudz pozitīvāk 2017. gadā, un tas bija viens no iemesliem, Kāpēc? Iespējams. Mums bija tik ievērojama izaugsme, kas pārsniedz mūsu gaidas. Tagad mēs uzskatām, ka jā, izaugsmai nav vajadzīgs tik plašs fiskālais atbalsts kā pagājušajā gadā. Līdz tam mēs uzskatām, ka vēl ar vienu, tā kā mums ir šī izaugsme jāstiprina, jo mēs vēl nezinām, kurā cikla posmā mēs esam, mums jā, līdz ar to ir jāizsano daļa no atbalsta. Tāpēc mums ir visumā neitrāla fiskālā nostāja. Un tā, tā tiek pieprasīta globālā līmenī. To arī piedāvāsim padomā. Es ceru, bet ar, esmu arī pārliecināts, ka padomu to pieņems. Tas ir labākais veids, kā šodien rīkoties. Otra kārta. Ir un par to, ko jūs teicāt par tām valstīm, kurām ir ievērojams pārpalikums, un tās uzskata, ka tām nav jāievēro mūsu priekšlikumi samazināt šos pārpalikumus, izmantojot uh, daļu no investīcijām. Jums ir taisnība, nu gan trīs taisnība. Jo mēs redzam, ka Vācijā iezīmējas atbilde, jo ir daļa no attīstības investīciju veiktas. Protams, ir jādara vairāk. Ko tad mēs varam darīt? Pirmkārt, mēs varam šīs diskusijas atkal un vēlreiz iekļaut Eirogrupas diskusiju lokā. Jūsu pašu ierosinājums un arī spiediens var būt nozīmīgs šai kontekstā, un mēs tomēr iestātos par vairāk, lielāku investīciju apjomu gan valsts sektora, gan arī privātajā sektora tajās valstīs, lai aizpildītu investīciju iztrūkumu tajās valstīs, bet arī nodrošinātu Eirozonas kopumā izaugsmi. Mēs zinām, kāda situācija ir Vācijā. Mē, mums ir zināms, ka turpinās sarunas koalīcijas izveidē. Mēs ceram, ka drīzumā tiks izveidot stabilā valdība, kas spēs piedāvāt mm, šādu stimulu investīciju veikšanai. Taču varat būt droši, ka komisija visas tās procedūras laikā izskatot balans trūkumu vai nevienlīdzību uzstās uz šo jautājumu. Paldies! Paldies un tālāk pārējām pie otrās uh, kārtas un tagad grupu pārstāvjiem došu vārdu. Uh, jautājumu uzdošanai tikai pusotra minūte. Un vispirms Aniez Jungaries pirmā uzdos jautājumu. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri kungi. Jā, nu mēs varam priecāties par faktu, ka ekonomika atkal iet uz augšu. Un es domāju, ir svarīgi sākt ar šo pozitīvo lietu, bet eh, pēc tam, protams, ir arī svarīgi minēt to, ka eh, atvesļošanās notiek ļoti nevienmērīgā tempā. Mm un tā teikt ieguvumu sadale. Ja mēs runājam par nevienlīdzību un pakļaušanu nabadzības riskam, joprojām ir ļoti liela, un es domāju, ka tai ir jāpievērš lielāka uzmanība. Uh, Jūs minējāt to, ka uh, algu sfērā notiek ļoti lēna atvesaļošanās, liela daļa cilvēku ir pakļaut nabadzības riskam, un jūs minējāt, ka ir nepieciešama labāka sociāla aizsardzība un cilvēkcienīgi darba apstākļi. Bet nu, mums bija Gēteborgas samits. Un kādus tad papildus pasākumus uh, tas paredzēja? Tas, ka tiek. Uh, kaut kas proklamēts, tas ir skaisti, simboliski, bet pēc tam, kad kaut kas ir vienkārši proklamēts, ir eh, tā tad jāliek kaut kas saustāms uz galda. Ja mēs runājam par nevienlīdzības apkarošanu, eh, nodarbinātības situācijas atšķirībām, un tāpēc mans jautājums ir šajā virzienā. Tieši runāt par sociālo dialogu un strādājošo darba līgumu uh, slēgšanas, tātad pilnvarojumu stiprināšana. Protams, ka uh, strādājošiem ir nepieciešams augu pielikums, bet ja visa šī te koplīguma slēgšana saruna vešana uh, notiek uh, zem tāda spiediena, ne tikai Nīderlandē, bet Vācijā, bet arī dalību valstīs, kuras tā vietā, lai iegūtu no konverģences, drīzāk mm, redz, ka mm, darba alga samazinās pat nestoties to, ka pieaug ekonomikas. E, nākošais Gunārs Hokmarks. Paldies, paldies par prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi apsveicam faktu, ka daudz cipari šobrīd izskatās labāk kā iepriekš, un paldies arī komisijai par to, ka tā tiešām ir ieņēmusi atbilstoši atbilstošu fiskālo nostāju. Un e, tā ir liela atšķirība kopš pagājušās reizes, kad mēs domājam par to, kā panākt pareizo līdzsvaru. Bet atgriežos pie kāda no teikumiem, ko var izlasīt gada izaugsmas pārskatā. Ievadā ir sacīts, ka, un proti komisija atzīmē, IKP un produktivitātes izaugsmes eh, rādītāji atrodas zem pilna eh, iespējamā potenciāla un nav sasnieguši eh, pirms krīzes līmeņus. Nu, faktiski tas vislabāk raksturo to, kur mēs īsti atrodamies. Atrodamies tas, ka investīciju līmenis tomēr ir zem pirms krīzes līmeņa tas ir faktiski arī visgrūtākais izaicinājums, kas mm, joprojām ir mūsu priekšā ja mēs ar to netiksim galā, mēs e, neuzlabosim ne produktivitāti, ne konkurētspēju un atpaliksim arī zinātniskās pētniecības jomā. Un jūs runājat par to, kā veicināt kapitāla ieguldījumus no vienas puses, no otras puses jūs runājat ļoti maz par to, kā padarīt tautsēmniecību Eiropas Savienībā e, pievilcīgāku. Uh, Eh, investīcijām, jo mēs taču redzam, ka ir ļoti daudz eh, pārpalikumu ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīs, bet arī vispār pasaulē, bet mēs neesam gana pievilcīgi investīcijām. Tas ir reformu jautājums Eiropas Savienības līmenī, tāpēc būtu ļoti interesanti dzirdēt no jums, kā jūs risināsiet šo fundamentālo problēmu. Paldies, Gunār! EKR Ulriks Trebesijus pārstāv abas e, komite, Ulrika, e, tā kā viņa var trīs minūtes uzdot jautājumu. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāriem par to, ka šodien atbildat uz mūsu jautājumiem. Jūs ļoti bieži atsaucāties uz dažādiem datiem, bet, lai varētu veikt attiecīgu analīzi, protams, ir e, ne, jābalstās uz drošiem faktiem, bet jājautā, vai vienmēr šie dati ir tādus, kuriem var paļauties. Piemēram, pavisam nesen dzirdējām, ka Grieķija ir uh, statistikas pārvalde, ir uh, sniegusi korģētus datus un uh, faktiski uh, viltojusi datus, kas ir saistīti ar Eiropu Un uh, arī iepriekšējais viņa uh, amata priekšgājējais ir ticis sodīts uh, par tam līdzīgu rīcību. Nu, vai mēs te kaut kā nevaram uh, iejaukties šādā situācijā, jo nu, šādā te valūtas savienībā, valūtas ģimenē, kāda ir mums, ir svarīgi, lai mēs varētu paļauties uz datiem, ko saņemam no dažādām dalību valstīm. Vēl šeit vairāk kārt eh, izskanēja jautā, eh, komentārs par to, ka eh, Vācija ir gan spēcīga ekonomiski, bet vai nevajadzētu drīzāk pievērsties Itālijai, kurā ir ļoti augsts slikto kredītu apjoms un Faktiski mums vajadzētu tiešām skatīties, ka ir milzīgas atšķirības šajā ekonomiskajā attīstībā un attīstības tempos te dalību valstīm. Un vēl šī te iniciatīva eh, bez, eh, ja, tā jaunas bezdarba apkarošanai un 500 miljonu, kas ir paredzēti eh, budžetā šim projektam. Un mēs zinām, ka, diemžēl, piemēram, Spānija un Portugāla ir grūtības ar šo um, piešķirto līdzekļu uh, atbilstošu izmantošanu. Uh, un tieši uh, Spānijā un Portugālē ir vislielākās grūtības uh, Mm, ar uh, jauniešu bezdarbu, un tāpēc es gribētu no jums uh, dzirdēt, kā jūs varat izskaidrot šo zināmo pretrunu šajā situācijā. Jā, paldies. Tagad vēlētos uh, tagad dot vārdu tam Broska kungam, un uh, atkal jūs varat izmantot aptuveni 8 minūtes atbildē. Paldies. Nu, virkni jautājumu Attiecībā uz atveseļošanos, jā, tā kļūst spēcīgāka, bet tā ir nevienmērīga. Un apspriežot šī gada un pagājušā gada uh, izaugsmas pārskat prioritā, izaugsmas prioritātes, mēs lielus uzsvaru liekam uz iekļaujošu izaugsmi, lai nodrošinātu to, ka ekonomiskās izaugsmas ieguvumi nonāk līdz visiem, iepaš, īpaši visa neaizsargātākajiem mūsu sabiedrībās. Un ar šādu uh, pieeju mēs arī izstrādājām valstīm eh, adresētās rekomendācijas un eh, cenšamies turpināt arī šādi turpināt ar šīm rekomendācijām eh, nākamajā gadā. Tālāk runājot par sociālā pīlāra ietekmi uz šo te Eiropas pusgada procesu, kā es jau mēs jau sacījām proklamēšanas laikā, samita laikā, nolūks ir tagad aizsākt sociālā, sociālo tiesību pīlāri darbību ar kopējo nodarbinātības ziņojumu, kas faktiski ievieš praksē šo te jauno salīdzinošo rezultātu tabulu mm, Un šeit mēs varēsim eh, salīdzināt un atspoguļot reformas, kas tiek veiktas dalību valstīs eh, un kā tās palīdz sasniegt eh, pīlārā izvirzītās ambīcijas, kas attiec sociālo dialogu un nodarbinātības, tātad eh, koplīguma slēgšanas eh, pilnvarojumu strādājošiem. Tā ir ļoti svarīga sociālā dialoga sastāvdaļa dalībvalstīm, dalībvalstīs, un kā mēs to varam atbalstīt, mēs to varam um, ceļot eh, kapacitāti sociālajiem partneriem un stiprinot sociālo partneru iesaistīšanos gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī Eiropas pusgada ciklā. Tālāk runājot par produktivitāti un investīcijām. Jā, šis produktivitātes jautājums, eh, to es jau pasvītroju savā ievadrunā, mm, tas ir svarīgi, jo ja mēs vēlamies eh, audzēt eh, labklājību, mums, protams, ir jākāpina produktivitāte, un tam ir nepieciešams investīcijas. Un tieši tādēļ viena no pirmajām šīs eh, Eiropas komisijas prioritātēm bija investīciju plāns Eiropai, tā saucamais Junkera plāns, un Eiropas strateģisko investīciju fonda izveidošana. Un mēs redzam, ka uh, tas viss darbojas, tas palīdz mobilizēt investīcijas, bet mums tiešām ir nepieciešams uzlabot arī biznesa vīdi. Uh, Un tieši tādēļ eh, mēs arī eh, tātad veicam šo eh, likumdošanas pārskatīšanas procesu Eiropas Savienībā un esam izstrādājuši dalībvalstīm domātas rekomendācijas attiecībā tieši uz biznesa vīdes uzlabošanu. Tālāk, mm, atbildot uz dažiem jautājumiem, kas vairāk attiecas konkrēt uz dalību valstīm, piemēram, uz Grieķiju un statistiku. Šeit komisija jau ļoti uh, skaidri izteikusi savas bāžas. Protams, mums ir jārespektē nacionālo tiesī, tiesu sistēmu neatkarība, bet dalību valstīm ir jāizveido neatkarīga sistēma un uh, droša statistikas eh, sistēma. Un kopš krīzes sākuma uh, kopš eh, Elstas eh, stat eh, darbība ir tikusi novērot un pārbaudīta, mēs tiešām varam paļauties uz Elstat datiem, kas mums nāk pašlaik. Un mēs turpinam uzsvērt, ka ir nepieciešams nodrošināt statistikas dienestu eh, neatkarību, jo tas ir pamats mūsu lēmumu pieņemšanai un faktiski nodrošina arī savstarpēju uzticēšanos no starp dalību valstīm Eiropā un Eirozonā. Tālāk attiecībā uz eh, sliktajiem kredītiem. Itālija gan nav vienīgā valsts, kura uh, sastopas ar šo fenomenu, ir arī citas valstis, un tāpēc mēs turpinām strādāt uh, pie mm, slikto kredītu stratēģijas Eiropai un pavisam drīz nāksim klajā ar priekšlikumiem. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Mēs turpinām cieši sastrādāties ar tām dalībvalstīm, kurās uh, jaunatnes bezdarbs ir īpaši augstā līmenī. Un viss ir um, tik vienkārši. Mēs um, lēnām virzāmies uz priekšu, īstenojot šo te iniciatīvu, eh, ieskaitot arī valstis, kuras jūs minējāt, Spāniju un Portugāli. Lielas paldies, tagad Moskavīcī kungam vārds. So, uh, briefly. Pavisam īsi. Kā veicināt investīcijas? Atbildēšu Hokmar kungam. Es domāju, vispirms izaugsmes pārskats palīdz. Mums nebūtu jāpredstāt vienu otrai mikroekonomiku, makroekonomisku. Tas ir arī apliecinājums tam, ka Eiropa ir saistošāka investoriem. Citādi mums tāda izaugsme nebūtu panākt. Un tomēr jums ir taisnība. Mums ir jāuzstāj uz reformām dalībvalstīs. Ne tāpēc, ka situācija uzlabojas, mums būtu jāatsakās no ambīcijām reformēt mūsu ekonomiku. Gluži otrādi. Mēs esam tikuši pāri krīzei, tas ir labi, taču mums vienmēr ir jālūkojas, lai krīze neatkārtotos, vai arī nebūtu kāda cita krīze. Un vēl es vēlos uzsvērt trešo Junkera plāna pīlāru. Tas, kā zināms, ir vērsts uz investīcijām. Es domāju, tas ir būtisks progress. Tas ir jāuzskata par pareizo veidu, kā labāk iet investīcijām izmantojot šo plānu. Un tas arī iestājas par saucamo FSI 2,0. Runājot par statistikas datiem, Grieķijā šis jautājums ļoti jutīgs. Mēs par tādu nestabilu pamatu staigājam. Jo no vienas puses šī komi komisija, īpaši valdes un es pats, vienmēr atzinām skaitļus par eh, deficītu. Mēs arī finanšu ministru līmenī, lai šī situācija, kas būtībā ir negodīga, tiktu atbilstoši risināt mūsu diskusijās. Grieķijas programmas izskatīšanas ietvaros kopā ar mūsu partneriem, kopā ar ministru Cekalotus. Cik man zinām šo jautājumu, esam uzdevuši vairāk kārt un darījām to arī publiski. Uh, Kom komisijai situācija ir labi pazīstama, un cik es zinu, arī jums situācija ir pazīstama. Un tomēr mēs eh, dzīvojam tajās valstīs, kuras raksturo tiesiskums, tiesu principa, eh, tiesu neatkarība, un mēs nevaram iet pārāk tālu, jo mums jāizvairās no iejaukšanās riska, mēs nedrīkstam iejaukties tiesu procesā, tāpēc paldies jums! Uh, kā atkārtojāt šo nostāju. Un nu, es to vēlreiz eh, atkārtoju, un tā mēs darījām un darīsim vēl un vēl. Lielas paldies, tā kā šī ir Nodarbinātības komitejas un ekonomikas un monetāro lietu komitejas apvienotā sanāks, tad došu vārdu Maritai Ulskogai, kas ir Nodarbinātības komitejas priekšsēdētā vietniece. Viņa dalīs, darī, vadīs otro daļu šai sanāksmē. Tā, paldies. Katram runātājam paredzēta pusotra minūte. Un šī ir otrā dialoga kārta. Un Karolīna Naktegā no Alde lūdzu vārds jums. Paldies komisija raksta, ka inovācija un konkrēta spēja svarīgas, un dalību valstīm ir jāveido arī tirgi, nā, raugoties nākotnē. Es tam pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka jebkurš no klātesēšiem arī nepiekristu. Ja jūs paraugāties uz ES novatorismu, tad jūs redzat, ka ir liela atšķirība starp novatorismu dažādās dalībvalstīs. Novatorisms iet līdz tekus dalībvalsts konkurētspēja dažās valstīs eh, novatorisms nepadodas eh, jau konstā, pastāvīgi, un tāpēc tās ir arī mazāk konkrēt spējas. Mans jautājums nedaudz saistīts ar ECR kolēģis atcīto. Kādas konkrētas soļas komisijas spērs, lai palīdzētu mazāk veiksmīgām valstīm panākt pārējās? Un otrs jautājums ir saistīts arī ar pirmo jautājumu dažas no uh, šī, uh, šī novatorisma neizdošanās eh, ir saistīta arī tām valstīm, kurās ir vislielākais parāds. Liekas, ka ja šīs valstis budžetu veltītu, eh, velta drīzāk eh, pieprasījuma centieni, upavairošanas eh, centieniem, nevis investīcijiem. Tad kā jūs panāksiet komisijā, lai eh, dalībās budžeti būtu vairāk vērst uz izaugsmu? Vai jūs prāt, jūs jau esat eh, darījuši gan daudz šai jomā? Paldies! Paldies, Kavī Šambon kungs, arī no Darunātības komitejas Alde grupas pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Es, iz, es runāšu franču valodā. Lai man labāk varētu saprast, eh, vismaz viens no pārstāvēt Moskavits kungs, es eh, sveicu jūs mūsu vidu un arī Dombrovska kungs sveicu. Nodarbinātība politiskā sociālā politika. Protams, es te uzstājos pēc Gētebruks samita, un man šai kontekstā jārunā uh, par šo jautājumu, ir tāpēc, ka piedalījušies samitā. Nodarbinātības jomā Eiropas pusgads uh, attiec uz divām lietām. Te nav tik, tik daudz runas par sociālo politiku. Darbvietu izveidēt, kvalitatīvu darbu vietu izveidēt. Te ir milzīga uh, nevienlīdzība. Tā tikai pieaug un tā ar vien smag skar mūsu uh, sabiedrību. Un tagad ir īstais brīdis reaģēt, jo mēs šeit esam pārvarējuši, pārvarējuši finanšu krīzi. Uh, un jautājumi ir acīmredzami, ja tā varētu teikt. Vai komisija savās rekomendācijās ņems vērā pasākumus, kas saistīti ar šo pieaugošo nevienlīdzības cilvēku vidū, vai tā izvirzīs šo mērķi, jo tas ir eh, tagad svarīgs maz vienas dalībvalsts valdības izvedē. Uh, vai tā piedāvās dalībvalstīm un pati sev izaugsmu, kas ir daudz vairāk vērsta uz kohēziju. Paldies! Paldies! Miguel Urban no GOE ekonomikas un tā arī lietu komiteja vārds jums. Paldies, komisāra kungs. Nesenais Eiropas investīciju bankas ziņojums norāda, tāpat kā jūs, ka ir liela problēma ar investīciju trūkumu Eiropā. Šis ziņojums ļauj mums izgaismot vēl vienu punktu. Privātās investīcijas ir pieņēmušās spēkā, tas ir tagad tādā līmenī kā pirms krīzes, taču valsts investīcijas ir tikai 2,7% no IKP, viszemākais rādījums pēdējo 20 gadu laikā īpaši zems tas ir infrastruktūra jomā. Es domāju, ka iemesls ir nepārprotams, tas ir redzams, tas stabilitātes izaugsmas pakts un stabilitātes pasākumi e, dalībvalstī saistīti ar visu budžeta stabilizēšanu. Mēs redzam, ka Spānijā finanšu ministrs Montera kungs ir iejaukusies Madrides eh, pašvaldības lietās saistībā ar infrastruktūru par spīti tam, ka budžetā ir pārpalikums. Tātad mans jautājums ir tāds. Ja vēlamies novērst šķēršļus investīcijām, vai jums nešķiet, ka būtu uh, jāpieliek punkts uh, reformām, stabilitātes un izaugsmes paktam, jo tas ir galvenais šērslis eh, investīcijām, īpaši valsts investīcijām, publiskajām investīcijām. Otrakārt, ja dalībvalsts vēlatas uh, izmantot elastības klauzulu, lai investētu infrastrukciju, tad kāda būtu jūsu atbildi? konstatīt, ka Kuneva no nodarbinātības eh, komitejas no goja jūs rīcībā 20 minūtes lūdzu. Paldies priekšstādāt godātie komisāri. Izaugsmēs ziņojums, kur jūs izklāstījāt, eh, ir pilna ar visādiem triumfiāliem vārdiem par nodarbinātību. Tiek uh, uzsvērts, ka bezdarbs ir viszemākā līmenī kopš 2008. gadā 7,6 procenti visā Eiropas Savienībā. Taču Eirozonā eh, bezdarba līmenis ir lielāks, eh, un tas attiec uz Spāniju, Itāliju un Grieķiju, un tas ir pamats bažām. Tad ka, par kāda veida nodarbinātību jūs runājat? Konkrētajā ziņojumā par nodarbinātību ir norādīts, ka tikai 14% no darba vietām ir pastāvīgas. Katrā ziņā es esmu priecīgi par to, ka tiek veicināta nodarbinātīs politika, īpaši, ka jūs iestājāties par ilgspējīgu nodarbinātību jauniešiem un Junkera pakotnes eh, veicināšanu. Eh, Grieķijas, eh, Slovenijas, Portugāles, Luksemburgas un citu valstu nodarbinātības ministri norādīja uz draudīgajām tendencēm Eh, ka Eirozonas valstīs bezdarbs eh, jauniešiem ir augstāks. Vai ir paredzēts Junkera pakotnē eh, finansēšana ar līdzfinansējumu jauniešu darbietu izveidē? Un finansējums, kas tiek piešķirts nodarbinātības programmām, uh, kas tiek uzskatīts par uh, izaugsmas veicinātājiem eh, ziņojumā. Šīs, uh, eh, šīs finanses nav jāpakļauj stabilitātes un izaugsmas pakta rādītājus. No 15 mm, dalībvalstīm 32 deputāti uh, un šo valstu vidu arī uh, Vācija un Itālija e, iestājas par tiem e, ierosinājumiem, kurus es izsaku. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja. Paldies! Paldies, Dombrovska kungs! Lūdzu! Uh, so, honorable uh, uh, members, so let me... Uh... Vispirmām kārtām es eh, vēlētos sākt ar atbildi par konkurētspēju un eh, inovāciju salīdzinošo rezultātu tabulu un eh, ko komisija dara, lai būtu uzdevuma augstumos. Kā jūs ziniet, zinātnē un pētniecībai Eiropa 2020 stratēģijā ir paredzēta būtiski, būtiski līdzekļi, un eh, mēs to cieši uzraugām. Uzraugam arī, kā līdzekļi tiek iztērēta Eiropas eh, pusgadu laikā. Un eh, tās valstis, kuras tā kā neizpilda savas apņemtās saistības, tām esam ieteikuši uzlabot viņu ikgada izdevumus un arī uh, naudas eh, apgūšanas efektivitāti, kā arī ciešāku saikni starp pētniecību un ražošanu, lai tiešām nodrošinātu zināšanu vektoru abos virzienos. Otrs par kvalitāti, par eh, valsts izdevumu kvalitāti, par to, kāda ir publisko pakalpojumu kvalitāte un tās finansējums, un arī tas mūsu gadējā ekonomiskās izaugsmes atskaitē parādās, un arī tam mēs eh, cieši sakojam līdz Eiropas eh, pusgada ietvaros. <clears throat> Jautājums par jaunu darba vietu radīšanu, par nevienlīdzības jautājumiem, kā tas parādās Džīnī indeksā, Un es jau to pieminēju sevis savos ievadvārdos - nevienlīdzība. To mēs uzraugām Eiropas pusgada ietvaros un valstis, kurās ir vislielākā nevienlīdzība saskaņā ar GD indeksu. Šīm valstīm mēs sagatavojam īpašas rekomendācijas un ir vesela virkna veidu, kā šīs nevienlīdzības samazināt. Un šeit mēs uh, izmantojam nodokļu politikas novērtējumu valstī, arī citus instrumentus, piemēram, samazināt nodokļus zem apmaksātām darba vietām un arī tādi eh, tādas, rūpne, tādas tautsēmniecības nozars, kas ir ļoti būtiskas valsts ekonomikai. Raugamies arī uz sociālajām sistēmām un uz vislielākā riska grupām nabadzības eh, rasku, rakursā. Un atkal šeit man ir jāpiemina komisijas sagatavotā prasmju darba kārtība un eh, iekļaujošas nodarbinātības eh, idejas. Arī Eiropas līmenī mēs varam darīt vairāk, lai samazinātu nevienlīdzību un komisija daudz šajā jomā arī dara. Tagad nedaudz par investīcijām. Jā, taisnība. Mēs esam redzējuši no 10. līdz 15. gadām investīciju kritumu, un tikai šogad parādījās investīciju, pie, investīciju pieaugums, un arī nākamgad mēs publiskajā sektorā tādu paredzam, un tomēr tas joprojām saglabāsies zem pirms, krī, zem pirms krīzes līmeņa skaitļiem. Investīcija piesaist ir mūsu lielākā ekonomiskā prioritāte, bet par stabilitātes un izaugsmas paktu runājot, tāpēc arī mēs esam sagatavojuši labāku elastības instrumentu izmantošanas ieteikumu pakotni. Un eh, Viena no šīm klauzulām ir tieši investīcija klauzula, kas ļauj dalību valstīm novirzīties no viņu uh, E, budžeta mērķu pieregulējuma, ja doma ir investīciju piesaistes pieauguma virzienā, par nodarbinātību, par beztermiņa nodarbinātību, par, jaunām, par jauniem darba veidiem, platformu ekonomika, dalīšanās ekonomika, daļlaiks. Uh, Jā, komisija atzīst, ka mūsu noteikumu kopumā šie jaunie aspekti, kas darba tirgu plaši eksistē, nepietiekam atspoguļojas. Bet šeit ir jārunā arī par sociālo aizsardzību, jo arī viss šīs jaunās darba aspekti, tiem ir jābūt sociāli aizsargātiem. Priekšsēdētāji, paldies, un tagad dod vārdu Muskavicī kungam, lūdzu. Es papilnāšu, Kalvečo kungs, eh, es jums atbildēšu arī franču valodā. Es saprotu daudzas citas valodas, bet, nu, man patīk izteikties franciski. Visi jautājumi, kas tika uzdoti, ir saistīti ar inovāciju, investīcijām un konkurētspēju. Es domāju, ka ir trīs iespējams atbildes mūsu komisijas pieejā. Es neuzskatu, ka varētu sacīt, ka ja investīcijas ir vājas, tad tas ir izaugsmes un stabilitātes pakta dēļ. Īstenībā vēl jau vairāk mēs aicinām ne tikai pārvaldīt valsts izdevums, ierobežot tos, bet galvenokārt uzstāstiet uz šo tēriņu kvalitāti. Mēs iestājamies par sistemātisku pieeju, mēs esam izveidojuši mūsu valstīs. Tad izdevumu pārskatīšanu, jo mēs uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā sagatavoties nākotnē. Eirogrupas ietvaros pirms dažiem gadiem mēs sākām tematisku rīcību, kas saistīta tieši ar šo dimensiju, kas jums ir svaidz, svarīgi, no, novatorisms, izglītība. Kā tādu kā stabilitāti saskaņot ar izaugsmu? Kur ir šie trīs aspekti, kas ir uh, jāstiprina. Pirmkārt, Eiropas pusgads. Mēs īstajā brīdī jums piedāvāsim specifiskās rekomendācijas katrai valsts atsevišķi, un tad jūs redzēsiet vairāk, mēs uzsvērsim izpēt un uh, attīstību, pētniecību un attīstību. Tālāk ir Eiropas ietvers, kas veicina pētniecību un attīstību, Un tad vēl treškārt ir debates, kas nesen sākās. Es tiešām domāju, ka nākotnē būs Eiropas ekonomā, ekonomiskās monetāras sabiedrības ietveros būs stabilizācijas funkcija. Tā palīdzēs investīciju jomai recesijas vai šoka gadījumā. Man ir uzdeva jautājumu par šo investīciju trūkumu, ja deficītu. Tas ir jēdziens pie kura komisija strādā jau sen. Ir jāatzīst, jā, mēs neesam radoši uh, atgriezušies pie tā investīcija līmeņa, kas bija pirms krīzes, un tas nozīmē to, ka mūsu lielie starptautiskie konkurenti uh, būs līderi, un mēs savukārt, nē, tuvāko uh, gadu, desmitgažu vai pat vairāk gadu laikā. Uh, Tāpēc ir jāizveido tāds plāns, kas uh, galvenokārt sniedz atbalstu privātajām investīcijām. Taču stabilitātes un izaugsmes paktā ir iekļauta investīcija klauzula. Tā tika izmantot tajās valstīs, kas ir pakta preventīvajā daļā. Tas attiec uz Itāliju, kas šo aspekti ir izmantojis ievērojami. Jūs pieminējāt Spānijas gadījumu. Spānija varētu uh, tikt pāri deficītiem nākošgad, tad jā, te būs 3% eh, vairāk rādītājs nekā tā. Un 2018. gadā mūsu skatījumā tā arī būs. Un tad arī Spānija varēs izmantot šo klauzulu, un mēs ar vienu to skatīsim uz konkrētās situācijas. Uh, parauga. Paldies, komisārkungs. Tad tagad ceturtā saruna kārta un dodu vārdu Basam Ekautam no zaļiem. Viņš pārstāv gan nodarbinātības un eh, monetāro komiteju. Jums ir trīs minūtes, lūdzu. Paldies! Un paldies komisijai, ka tā ir sagatavojusi savu igadējā, igadējās ekonomiskās izaugsmes pārskatu. Jūs runājat par sociālo vienlīdzību vai drīzāk nevienlīdzību, par nodokļu izvairi. Un jā, tas priecē, ka jūs skatāties tādā pašā virzienā kā parlaments. Jau veselu virkni jautājumu šeit tik uzdot par investīcijām un Hēkmarkungs. Es piekrītu, ka viena no problēmām, un to uzsver arī komisijas pārstāvi, ir investīcija trūkums, bet Eiropas investīcija banka apgalvo, ka privāto investīciju līmenis ir sasniedzis pirms krīzes līmeni, kamēr valsts investīcijas pieklibo. Tātad pat Eiropas Investīcija banka to ir sapratusi un komisija runājot par ahilē papēžiem investīcijās, tātad jūs nerunājiet vispārē, runājiet vairāk par valsts investīcijām, kuras nav pirms krīzes līmenī. Jūs daudz runājiet par privātajām investīcijām. Uh, Nu, nē, man, kā jau es teicu, lielākais klupšanas akmens ir fiskālās elastības trūkums daudzās dalību valstīs. Un par fiskālajām procedūrām runājot, komisija, manuprāt, joprojām izvairās no tā, kā izkļūt no šī apbultā roka. Tā tad nodokļu izvaire un nodokļu nemaksāšana, bet konkrēts jautājums Muskavicī kungam. Uh, Mēs visi zinām, un jūs arī to saprotat, ka nodokļu izvaira un visi nodokļu jautājumi ir nepieciešama padomas vienprātība. Jūs jau teicāt padomai, un to vienmēr atsaucat, ka jūs vēlaties lietot 116. Lisabonas līguma punktu, lai izmantotu kvalificētā vairākuma spriešanu padomē fiskālos jautājumos. Kad jūs to ieviesīsiet un par konkrētu kādu tēmu, jo tieši uh, salauzt šīs veto tiesības padomē nodokļu jautājumos, manuprāt, ir visa ļaunuma sakne. Tagad eh, par makroekonomiskajām atšķirībām un nelīdzsvaru. Jūs raugaties uz valstīm, runājot par uzlabošanos, kurās ir jau bijušas problēmas, un jūs eh, par eh, budžeta pārpalikumu valstīm pieminot Vāciju, tā tad eh, plus, budžeta plus ir mazāks nekā pagājušajā gadā, un arī Nīderlanda šo te budžeta pārpalikumu nav palielinājusi. Uh, Tāpēc eh, Eiropas Savienībā šobrīd, un tas ir mans jautājums, kā mēs varam uzlabot makroekonomiskā nelīdzsvara procedūru, lai tā tiešām salīdzviru, salīdzvarotu. Jo patiesībā jums vajadzētu uztraukties ne tikai par valstīm ar budžeta deficītu, bet arī ar tādām, kurām budžeta pārpalikums nepietiek, nepietiekami pieaug. Un tagad eh, Dominiks Mantā, jūs pārstāviet Empul komiteju pusotru minūtu lūdzu. Merci. Paldies. Mani pārsteidz par augstu, man pārsteidz augstā apmierinātību, par kuru jūs mums stāst, stāstāt, Moskavici kungs un Dombrovs kungs. Jūs mums skaidrojat, ka uh, ekonomika atplaukst un visa eh, situācija uzlabojas pateicoties jūsu politikai. Es vēlos atgādināt, ka tas nav pateicoties jūsu politikai. Tas ir pateicoties trījiem kriterijiem, kas nāk par labu jums. Pirmkārt, eh, izēvielu izmaksas, eh, procentu zemā likme un tad starptautiskā ekonomiskā augšupēja Tā, tad tas nav jūsu nopelns, bet viss planētas nopelns. Mans jautājums ir vienkārši, Moskavici kungs, man šķiet, manā rīcībā bija pusot minūte. Pamatoties uz to, kas šeit izskanēja, visi jūsu pasākumi, vai tā būtu uh, mobilizēšana, tas izpaus, izpaužas kā uh, pāriešana uzņēmumu citu valsts, tas, ko jūs devējat par veicināšanu, patiesībā ir vienkārši taupības pasākumu nabadzī. Būtībā man arī jautājums par Rumāniju. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības ieguldījums Rumānijai ir apmēram 4 miljārdi eiro gadā, taču pagājušajā nedēļā mēs uzzinājām, ka Rumānija nopirka par četriem miljoniem um, ASV domēnu. Vai jūs domājat, ka tas ir, uh, nu, kas ASV, ASV uh, raķetes nopirka par uh, Eiropas Sanības uh, nodokļu maksātāju naudu? Vai jūs prāt, tas ir normāli? Vārds Dambrovska kungam, lūdzu. Uh, okay. uh, so, uh... Tā tad. Uh... Atgriežoties pie jautājuma par eh, valsts investīcijām, publiskajām investīcijām, kā jau iepriekš pieminēju, ir neliels eh, publisko investīciju kāpums, bet, eh, protams, mums ir nepieciešams stiprināt šo tendenci, to arī darīsim. Un tieši investīcija aspektā tas attiecas gan uz stabilitātes un izaugsmes paktu, Un šī manis jau pieminētā investīcija klauzula, kas ir stabilitātes un izaugsmas paktā, kas ļauj dalību valstīm novirzīties no viņu pieregulējuma ceļa, lai piesaistītu investīcijas un dalību valsts to izmanto. Otrs tas eh, jau ir publiskā finansējuma kopums, tātad valstīm ir iespēja pamainīt šo kopumu un vairāk naudas novirzīt zinātnei un pētniecībai, un tas arī būs Eiropas pusgada turpmākās sadaļas elements, bet, protams, mums ir nepieciešams salīdzvarots skatījums. No vienas puses nepieciešams stimulēt ekonomisko izaugsmi, un no otras puses nodrošināt ilgtermiņā stabilitāti publiskajām finansēm. Uh, jo ir daudz dalību valsts, kurās valsts parāda līmenis ir vaiprātīgi augsts, un mums tomēr ir jāiestrādā kaut kādi buferi un kaut kādi mehānismi, kas krīzes situācijā ļaus sitienu mīkstināt. Nākamais par cīņu pret eh, nodokļu izvairi. Tas eh, ir viens no komisijas eh, aktuālākajiem punktiem, un eh, Pjērs sīkāk par to jums pastāstīs, bet tas ir arī Eiropas pusgada viens no galvenajiem punktiem, jo šajā pusgadā parādās rekomendācijas dalību valstīm, kā cīnīties pret nodokļu izvairi un kā veicināt nodokļu iekasēšanu. Jautājums par makroekonomiskā nelīdzsvara procedūrām un Vācijā un Nīderlandē patreizējo budžeta pārpalikumu. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc šogad kā Vācija, tā Nīderlande vēlas ekonomiku līdzsvarā un eh, ir saņēmušas valstīm specifiskās rekomendācijas, kā izmantot tekošā konta pārpalikumu, un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc eh, makroekonomiskā nelīdzsvara procedūras ietvarošīs valstis šobrīd tiek izvērtītas. Uh, Un komisija, kā jau es teicu, raugās kā uz deficītu, tā arī uz lielo pārpalikumu un visām valstīm sagatavot tām specifiskas rekomendācijas. Plašāks skatījums uz ekonomiku un cik apmierināti mēs varētu, vai tieši otrādi mums nevajadzētu būt ar patreizējo ekonomisko status quo. Uh, Ekonomika uzlabojās ne tikai Eiropā, arī pasaulē. Un e, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums e, nebūtu jāapstājās pie sasniegtā, negulēt uz lauriem, mums ir jāstrādā tālāk un noteikti jābūt gataviem arī atvairīt iespējamos ekonomiskos triecienus, un tas parādās ikgadējā ekonomiskajā pārskatā. Mēs nedrīkstam gulēt uz lauriem. Paldies, prieksēdētāji, paldies, Muskovicī kungs, tagad vārds jums. Alors, quelques, quelques points. Daži punkti par nodokļu jomu. Es jums piekrītu. Arī mēs konstatēju, ka mēs nevaram tik eh, nepārprotam iestāties par sociālo Eiropu un par fiskālo mobilizāciju, ja vēl ar vienu ir šis noteikums par eh, lēmumu pieņemšanu vienbalsīgi. Tas nozīmē to, ka viena saruna dalībnieka veto var traucēt lēmumu pieņemšanu. Es esmu pārliecināts par to, ka pilsoņi to sagaida, lai mēs noteikums mainītu. Šī apsvēruma dēļ es uzskatu, ka eh, komisijas priekšstādātaram Junkaram bija taisnība. Uh, Eh, kad viņš savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā ierosināja šīs izmaiņas. Pārējas klauzula paredz, ka padome vienbalsīgi pieņem lēmumu pāriet uz uh, mažoritāro vairākuma uh, lēmumu pieņemšanas procedūru. Nu, kopīgais kolektīvais spiediens uz dalībvalstīm liks mainīt situāciju. Taču man jāsaka, ka es negluži piekrītu tam, kā jūs sakāt, ka tā kā mums nav. Ka tā kā mums ir vienbalsīgas, vienbalsības mm, noteikums, tad mēs esam pilnīgi bezspēcīgi fiskālās jomas priekšā. Kā atzīt to, ka mēs jau daudz esam paveikuši, lai apkarotu uh, izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, daudz vairāk panācām pēdējo trīs gadu laikā salīdzinām ar pēdējiem 20 gadiem. Te ir runa par tiesību aktiem, gan par nodokļu paradīzēm, gan par eh, starpnieku noteikumiem, gan par eh, ziņojumu par katru valsts atsevišķi, par to, lai ziņošana būtu publiska un caurskatāma arī PVN reformu. Tā tad ir iespēja rīkoties, un mēs kopā varam īstenot mūsu mandātu, jūsējo un mūsējo, vainagot uh, to ar uh, lieliskiem rezultātiem. Runājot par makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu, mēs varam secināt, ka dažās valstīs ir liels pārpalikums un ir uh, maz paredzēts samazināt šo pārpalikumu Dānija, Niderlandē un Vācijā. Tātad ir jāatrod risinājums. Gan rekomendācijas par visu eirozonu, kā arī mūsu rekomendācijas par katru, katrai valstī atsevišķi dod šajā virzienā. Un tomēr jums ir labi zināms, ka atbildība jāuzņemas dalībvalstīm. Mēs no mūsu puses ar vienu uzsveram īsteno situāciju un arī to, ka ir simetrisks līdzsvar trūkums. Un tagad galējā, galēji labējo spēku pārstāvēm es varu sacīt, ka, nu, es mēģināšu izteikties eh, maigāk, kaut arī katreiz tas man nokaitina Ak tā jūs neesat galēji labējais spēks, visiem jau zināms, kas esat. Komentārs no zāles, no deputāta, kas nav dzirdām. Nu labi, ne jūs paši personīgi, bet nu labi, saka, turpin Moskavici kungs. Taču vēlos atgriezties pie jautājuma pēc būtības. Jūs paskaidrojāt, ka ka ekonomikas atkopšanās ir eh, bijusi pateicībā, eh, pateicoties eh, globālajai situācijai, nevis mūsu darbībai. Tas ir pilnīgi aplami Es patiesībā neteicu, ka atkopšanās bija pilnīgi un vienīgi pateicoties Eiropai, taču nav arī pareizi atzīt, ka Eiropas eh, ieguldījumi vispār nav bijusi. Ir samazināts deficīts, uzlabot finanšu situāciju, stiprināts ekonomikas, tās ir padarīts stiprāks, konkurētspējīgāks un arī izaugsme ir panākta. Jūs nedrīkstat eh, noliedzot Eiropu, apgalvot, ka nepamatot apgalvot, ka Eiropa neko nav panākusi. Tā nepareizi jūs rīkojaties. Un paldies par šo ksenofobiju. Jūs eh, pieminējāt Rumāniju. Jā, mans eh, tēvs ir dzīvis Rumānijā. Viņš tika vajāts viņa reliģijas dēļ bet tas nenolīdz, nenozīmē, ka es uh, pievēru acis uz uh, Rumānijas iespējamiem pārkāpumiem. Nu, tie ir 4 miljardi, nu viens pušs 4 miljardi nots. Rumānija nav nekāds protektorāts. Rumānija ir iespēja pašai pieņemt savus lēmumus, un tā nav vienīgā valsts, kas, iepē, kas veids liels iepirkums ārpus Eiropas Savienības ja jūs paraudzieties uz mūsu atzinumu, tad jūs redzat, ka mēs esam ļoti jūt, jūtīgi attiecībā uz e, deficīta palielināšanos Rumānijā. Mēs pieprasījām no tās, lai tā uh, situācija labota. Lūk, uh, uh, deputāti kungs, ko es varu jums atbildēt uz jūsu eleganto, interesanto uh, domu graudu. Paldies, komisāra kungs. Un tagad dod vārdu Annai Sanderai, EPP pārstāvē, kas eh, strādā MPL komitejā. Šis ir piektais jautājuma rauns vārds jums. Paldies, priekšstādātāji, priekšstādātāji vietnieki, eh, komisāra kungs, arī es vēlos sacīt, kā jau citi ir teikuši, es esmu gandarīta par to, ka rādītāji, ekonomiskie rādītāji ir uzlabojušies un īpaši pateicoties centieniem, ko mēs, Eiropieši, esam veikuši. Mēs redzam, ka deficīts samazinās, e, ekonomiskā izaugsme ir atkal novērojama un e, globāli samazinās bezdarbs. Un tomēr, e, ja šī evolūcija tom ir pozitīvi mēs redzam, ka ceļi ir atšķirīgi un arī nevienlīdzība pastāv. Ir liels atšķirības starp dalībvalstīm, reģioniem un nu, arī vairākām <clears throat> iedzīvotāju kategorijām ir atšķirības atkarībā no viņu vecuma profesijas un tam līdzīgi. Mums jāveic mm, jāizteno pasākumi, lai ekonomika būtu vienlīdz ar, ar sociālo atkopšanos. Tad mans jautājums, kā labāk koordināta ekonomikas politiku ar sociālo politiku? Un te man ir jautājums, vai Eiropas līmenī ir kādas tādas kopīgas sanāksmes, un kādā formā starp EPSCO un ECOFIN. Otrais jautājums. Mēs redzam, ka Digitālā ekonomika attīstās, tā ir īstena iespēja mūsu pilsoņiem, sabiedrībai, rūpniecības nozarēm. Tā ir jauna paradigma, ja? un es vēlos jums uzdot šādu jautājumu. Ja starp specifiskajām valstu rekomendācijām, kas gaidāms 2018. gadījumā, gadā, Eh, vai komisija ir paredzējusi veltīt eh, kaut ko struktūrālajām reformai, lai pielāgotu darba tirgu dargrāždējas dalību valstīs, lai pielāgotu šos tirgus eh, digitālajai revolūcijai? Paldies! Barbara Kapel no Ekon komitejas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī komisāriem par šo te ziņojumu par gada izaugsmas pārskatu un brīdināšanas mehānismu. Jā, mēs dzirdējām, ka tas ietver izaugsmu un daudz pozitīvus uh, rezultātus un to, ka samazinās uh, bezdarbs un ka pieauga investīcijas. Jā, nu, jā, skaidrs, ka investīcijas vēl gan nav tomēr sasnieguši pirms krīzes līmeni. Tā kā uh, nekāda eh, konverģence pilnībā arī nav notikusi, un ir valstis, kuras ir diezgan tālu no kopējās konverģences, un jūs izteicāt arī divas eh, rekomendācijas, eh, tātad attiecībā uz dalība valstīm, kam ir liels valsts parāds, un valstis, kurām ir savukārt um, pārpalikums eh, un tad kas no kurai būtu jādara un kādas jomas jāstiprina, bet eh, acīm redzot, kā Damros kungs jūs teicāt, eh, tad mm, gribu jums jautāt, vai tiešām mm, attiecīgie resursi tiek izdalīti uh, efektīvā veidā? Uh, Un man ir jautājums, vai nevajadzētu paredzēt īpašas kontrolas mehānismus, lai varētu pārbaudīt, cik efektīvi tiek izmantoti attiecīgie resursi. Jo eh, konkurences eh, ziņojumā bija runa par, mm, piemēram, lidostām. Un eh, par to, kā reizēm šie resursi tiek izmantot ļoti neefektīvi. Paldies, Vanim Gendelāra kungs, pārstāvu EPP ekon komitejā. Paldies. Sveicināt šajā pēcpusdienā. Komisāra kungs, vicepriekšsēdētā kungs, man ir jautājumi konkrēti jums par uh, privāto parādu apjomu mm, parādi privāts sektorā ir aprakstīti brīdināšanas mehānismu ziņojumā. Un tas varbūt ir saistīts ar to, ka daudzās dalībvalstīs eh, mājokļu kredīti tiek piešķirti eh, nu, nu, pārāk ātri neizvērtot neizvērtējot ģimeņu iespējas. Eh, šī problēma pastāv arī Beļģijā. Nu, mēs esam analizējuši ziņojumu, kurā ir runāts par papildus kapitāla prat, mācībām, bankām, lai risinātu šīs problēmas. Kā jūs vērtējat šo problēmu par eh, privātpersonu parādiem, īpaši mājokļu sektorā? Komisārkungs, vai esat vēl eh, gatavi uzklausīt eh, divus viens minūtes jautājumus no deputātiem, kuriem nebija iespējas uzdot šos jautājumus? Protams, mums būs jāatbild arī ļoti īsi. Marija Rēnē došu vārdu kā nākošajai. Paldies! Eh, ir minēts, ka nodarbinātība pieaug, taču daudz pētījumi liecina par to, ka apjoms nav pieaudzis. Tad kāda veida nodarbinātība mēs runājam, kāda veida darbvietu kvalitāte, īpaši attiecībā uz nabadzīgajiem darbņēmējiem. Un tad vēl jautājums par dzimumu. Cik lielā mērā sievietes piedalās norunātības eh, pieaugumā. Jūs runājat arī par atšķirību algu ziņā, un es lasu ziņojumu, ka komisija būs īpaši piesardzīga attiecībā uz darba, darba um, spēka uh, eh, izmaksu palielināšos īpaši tādās valstīs kā Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietu un Rumani. Vai jūs domājat, uh, samazināt darba spēka izmaksu, izmaksas, jo zināms, ka ir jau uh, milzīga algu atšķirības starp šīm valstīm un citām. Uh, tā tajās uh, darba spēka izmaksas līdz šim bija uh, pārāk zemas. Tad, ko nozīmē pielāgojums jūs ziņā? Uh, Paldies, komisārkungs. Uh, um, jā, nu, daļa no maniem jautājumiem tika uzdoti, bet es vēlos atsaukties uz Rumāniju. Gada sākumā Eiropas komisija uh, nāca klajā ar aplēsi, kas bija daudz zemāka nekā tas realitāte izrādījās gada beigās - 5,6 no Eiropas komisijas, valdība saka tagad 6,1 un pēc eh, mūdī 6,5. Eh, nu, tāda rādītāja par IKP bet, eh, nu, varbūt, ka tas nav ilgspējīgi ilgākā laika posmā, un mums ir bažas arī par deficītu, lai gan valdība apgalvo, ka eh, deficīts saglabāsies 2,6% eh, līmenī. Un, nu, es nezinu, vai šī pozīcija ir pietiekami labi argumentēta, un ja mēs runājam par iemeslu, kādēļ mums ir šāda strauja izaugsmes, tas nav iekšējā patēriņa dēļ vien, bet uh, arī industrija par 7,7%, eh, lauksaimniecība, iekšējais patēriņš. Nu, varbūt jūs varētu paskaidrot, kādas patiešām ir, tas varētu radīt bāžas, par ko būtu jāuztraucas. Un varbūt komisija varētu tādu reālāku ciparu eh, nākt klajā runāt par eh, Romāniju, jo tas mums nepalīdz, ja, lūk, šīs aplēses tik ļoti atšķiras no realitātes. Paldies! par jautājumiem un došu vārdu vispirms Dabrauskungam atbildēm. Jā, paldies. Priekšstādātāji, paldies, cienījamie deputāti. Vispirms par to, kā labāk uh, salāgot ekonomiskās un sociālās politikas. Kopš šīs komisijas darba sākuma mēs ļoti skaidri esam noteikuši, ka uh, uzskatām, ka ekonomiskā un fiskālā attīstība un sociālā un nodarbinātības attīstība ir vienas un tās pašas medaļas divas puses, un tieši tādēļ ir ļoti cieši saistīti savā starpā, un Eiropas pusgadu laikā mēs arī tās izvērtējam kopā. Uh, Uh, un tagad jau vēlos norādīt, ka 40% no uh, dalību valstīm veltītām leku, uh, rekomendācijām ir saistītas tieši ar sociālo un nodarbinātības aspektiem. Tā kā mēs tikai turpināsim uh, stiprināt šādu te pieeju uh, vienlaicīgi ievērojot arī sociālo tiesību pīlāru pīlāra prasības, e, iekļaujot tās Eiropas pusgadā. Kas attiec uz digitālo ekonomiku, tad arī šeit mums ir institīva par vienoto digitālo tirgu Eiropā. Un mūsu digitālo prasmi darba kārtībā arī šis jautājums ir ietverts, un ir skaidrs, ka ir jāadaptē e, mazāk kvalificētā darba spēka prasmes uh, Eh, lai tās būtu piemērotas digitālajai ekonomikai, un tādēļ šāda stratēģija visā Eiropas Savienībā ir vajadzīga. Tālāk atbildot uz jautājumu par investīcijām, konverģenci, algu eh, attīstību, efektīvu resursu izmantošanu, nu, ja mēs runājam par konverģenci, tad Eh, tiešām, ja mēs runājam par konverģenciju eh, dalību valstīs, nu, piemēram, eiro zonā, mēs redzam, ka šis eh, process ir iepuksējis un faktiski mums tā kā tas būtu jārestартē. Uh, Eh, tas tiešām ir mums uz darba kārtībā Eiropas pusgadā, un mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem par ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanu. Tālāk runājot par efektīvu resursu izmantošanu, efektīvu resursu piešķiršanu un sadali. Uh, Jā, to mēs arī Eiropas pusgada laikā e, izskatām tieši runājot par publiskā finansējuma efektivitāti un kvalitāti. Tālāk, privātu personu parādu līmenis. Šeit mums ir šis te e, attīstības ziņojums par e, nekustamā īpašuma tirgus attīstību, mājokļu kreditēšanu. E, Un mēs sekojam eh, tam, tam seko arī Eiropas sistēmisko eh, risku pārvalde un eh, mēs sekojam caur Eiropas pusgadu šiem procesiem. Uh, un arī valstis ir saņēmuši konkrēts rekomendācijas par situāciju, lai novērstu nekustamā īpašuma burbuļu veidošanos. Kas attiecas uz nodarbinātības līmeņiem, jā, indikātori atšķiras, ja to mēra, mm, tad ja mēs mēram tātad šo te līmeni, tad eh, jā, tas ir viss augstākais, arī nodarbinātības stundu skaits, bet eh, tas palielinās, bet šeit situācija nav tik pozitīva. Tā kā nozīmē, tas nozīmē, ka mums ir vairāk eh, nepilna laika darba un tiek izmantot šīs te dažādās jaunās nodarbinātības formas, un tāpēc mēs arī pasvītrojam, ka arī šajos nodarbinātības veidos ir jānodrošina sociāla aizsardzība strādājošajiem. Uh, Un uh, tādēļ uh, mums arī ir šī iniciatīva sociālā aizsardzība visiem, kas attiecas uz mm, dzīmumu līdztiesību nodarbinātībā un darba samaksā. Arī šeit savās uh, dalībvalstīm uh, domātajās rekomendācijās mēs uh, esam pievērsuši uzmanību mm, un aicinājuši uz rīcību tās valsts, kur problēma pastāv, kas attiecas uz Rumāniju. Mm, un par to, kas šeit rāda bāžas. Jā, mēs tiešām sagaidījām 5,7% izaugsmi, e, tā ir viena no straujāk augošajām ekonomikām, taču mēs redzam, ka arī tā ir viena no tām tautsaimniecībām, kurā visstraujāk auga budžeta deficīts. 2015. gadā tas bija 0,8 no IKP, e, pagājuši gadu jau 3%, un šogad mēs sagaidām arī kaut ko tikpat lielu. Uh, un ja politika nemainīsies, tad šis eh, budžeta deficīts vēl turpinās augt. Tā kā mēs redzam, ka ir atkāpe no vidus eh, termiņa mērķiem, un tieši tāpēc Rumānija šobrīd eh, ir pakļauta tātad atkāps procedūrai. Paldies! Moskavičī kungs, tālāk došu jums atkal vārdu. Valdes ir atbildējusi uz pamatliekām. Es varbūt tikai vēlos uzsvērt, ka dažās dalībvalstīs e, darba spēka izmaksu pieaugums saistīts ar e, ekonomikas sasilšanu un arī ar nekustamā īpašuma izmaksām, piemēram, tā ir Dānijā, Zviedrijā, Austrijā un citās valstīs, eh, ir palielinājusies, palielinājusies eh, nekust, nekustamā īpašuma cena, un tas paredz korekcijas šajās valstīs. Runājot par Rumāniju, ir divas lietas. Pirmkārt, mēs runājam par izaugsmi. Un, ja mēs runājam par Rumāniju, tad jautājums ir par to, vai šī tendence ir ilgtspējīga. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā jomā. Protams, mēs augstu vērtējam to, ka šī valsts ekonomiski attīstās labi, bet joprojām mums ir jāuzrauga eh, šī te attīstība, jāņem vērā šie te izaugsmes faktori un jāraugās, cik tie ir eh, tātad eh, ilgtspējīgi. Bet galvenais jautājums, kas tika uzdots par Rumāniju, bija publiskās finanses. Un ar tik ļoti būtisku pieaugumu eh, deficītam vajadzētu samazināties un samazināties ātri. Bet mēs eh, novērojam gluži pretēju tendenci. Un eh, šīs te atkāpes procedūras iemesls ir tiešām uh, atgriezt šo valsti atpakaļ eh, uz tā ceļa, kas iet uz eh, kas atbilst vidustermiņa izvirzītiem mērķiem saistībā ar desmito pantu 146, eh, direktīva 14667. Mēs esam noteikuši politikas, politikā veicamos pasākumus un pārskatītā rekomendācija, eh, kas ir vērsta jau uz 2018. gadu eh, un runā par tālāku nobīdi 2017. gadu. Un tāpēc eh, Rumānija tiek aicināta atgriezties pie pārdomātas fiskālās politikas un tas ir arī jāsalāgo ar faktu, ka izaugsme ir visstraujākā šajā valstī, bet mēs aicinām Rumāniju tomēr pielikt pūles, lai izvairītos no atgriešanās pie pārmērīga deficīta procedūras. Okay, thank you. Um... Paldies, šeit mēs arī varētu apstāties. Mums mēs esam pabeiguši šo jautājumu un atbilžu raundu šeit komitejā. Iespējams, ka varētu teikt, ka problēmas joprojām pastāv, un mēs eh, tās apzināmies, taču mēs tomēr esam atgriezušies uz pareizā ceļa Un varbūt, ka tas ir labs sākuma punkts, um, par ko varēsim runāt, tiekoties ar vēlētājiem. Paldies, Muskaviči kungs, paldies Dambrauska kungam un paldies un ekon komitejām. Esmu pārliecināta, ka varu izteikt cerību, e, ka mums turpināsies šādas diskusijas e, šīm abām komitejām kopā, lai mēs varētu rast konkrētus risinājumus. Tā kā paldies visiem par dalību!